tā noris. Paldies! Līdz ar to esam debats beiguši par šo jautājumu. Un pēc šīs debats arī mēs balsosim par rezolūciju. Nākamais jautājums darbkārtībā - Rohingja tautības musulmaņu vajāšana Mjanmā un vispirms runās Tenokungs pusotra minūte. Priekšsēd. Mjanma ir pārsteigusi pēdējo divu gadu laikā pasauli dramatiski pārēj veicot no militārā autoritārisma līdz lielākas atvērtības un demokrātijas virzienā. E, tas ir e, uzvalsts cienīgi, taču tomēr Rohingya musulmaņu tautības mazājums dzīvojas ir gadsimtiem Mjanmā un pret viņiem ir vērsta briesmīga vardarbība pēdējo gadu gaitā. Viņi ir starp nabadzīgākiem un atstumtākiem 48 miljoniem valsts iedzīvotājiem Daudzi rohingi ir bēguši vai cenšies beigt no Mjanmas. Ir trīs ir tūkstošiem, kas dzīvo kaimiņu valstī Bangladešā, kas ir ļoti trūcīga valsts un nespēja eh, bēgļu plūsmu tik garā, bet viņi dara visu, ko var. Um, robeža ir atvērta, džungļu teritorijā nav nekādas uh, eh, formālas robežu čēršošanas punktu. Savas grupas vārdā es prasu izbeigt vardarbību pret Rohingya. Uh, Rangūnas varas iestādēm jāsāk rīkoties, e, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kas balstītu uz dialogu, patiesu demokrātiju un cilvēktiesībām, ko var baudīt viss e, tauta. Šī nav e, pirmā reize, kad mēs pieminam Rohingya tautības stāvokli Mjanmā, bet es ceru, ka tā būs pēdējā. Paldies, un tagad Repo kungs runās vienu minūti. Jā, paldies priekšādātājiem pēc eh, notikumiem mājā tagad atkal ir eh, konflikts starp eh, budistu vairākumu un musulmaņu mazākumu. Valsts vadība 2011. gadā <coughs> vadītājs nāca pie varas 2011. gada pavasarē un pamatiesības tika paplašinātas. Uh, Daudz ieslodzītie tikuši atlaista brīvībā, bet no otras puses ir eh, minoritāšu pusē vairāki eh, nogalinātie. Šis konflikts jau ir simtiem gadu vecs, un eh, prezidentam vajadzētu ļoti skaidri pateikt, ka tā nevarētu būt, ka cilvēki tiek vajāti, nogalināti. Cilvēku tiesības ir jāvar izmantot visiem, kur dzīvo Mjanmā. Vienalga, kāda ir viņu izcelsme. Tas nav politisks lūgums. Nē, nebūtu <coughs> lēta. Es vēlos atgādināt, ka. Tas ir starptautisko tiesību uh, noteikums. Kāpēc, kas... Paldies. Nākamais, nākamā runātāja Veržā kundze. Vienu minūtu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 2011. gada Birmas uh, varas iestādes ir e, devušas saprast kādas atvērtības zīmes starp konfesiju vardarbības, kas ir skārušas šo reģionu, un represijas, kas pēc tam sekoja, nav pieļaujamas. Un vēlreiz mēs pārliecinamies, kāds ir. Er, Rohingu eh, minoritātes situācija. 12. jūlijā eh, prezidents Teins Seins Eh, norādīja, ka vienīgais veids, kā pārtraukt vardarbību, ir izraidīt rohingus. Un ir izraidītas eh, trīs eh, žēlsirdības organizācijas, kas sniedz tām atbalstu. Kāda būtu Eh, bijusi starptautiskā sabiedrības reakcija pirms šīm izmaiņām. Šķiet, ka starptautiskā eh, sabiedrība ir apžilbināta no starpto, ar starptautisko tirsniecības līgumu eh, noslēgšanu. Šķiet, ka šeit nav nekas, ko komentēt. Paldies, nākamā runātāja Sājas kundze, vienu minūti. Komisāri, muslimivähemmist. Komisārs kundze. Rohingyas mazākums, viņu status Mjanmā nemitīgi ir mainījies, un tas ir kļuvis neciešams. Tas sākās eh, vasaras sākumā. Tur bija eh, šķietams izvarošanas gadījums, un pēc tam bija ļoti daudzi nogalinātie. Cilvēkiem tiek uzbrukts. Atkal un atkal ir eh, konflikti, kas ir vēsti pret musulmaņiem. Šis konflikts jau ir gadiem vecs pēc tam, kad eh, militāra diktatūra sāka iejaukties Rohingjas tautības cilvēkiem, eh, situācija nekļuva labāka. Tas varētu izvērsties par genocīdu. Pēdējā laikā mēs esam dzirdējuši arī tādus iedrošinošus stāstus no Mjānmas, bet uh, starptautiskā sabiedrība nedrīkst iejaukties šajā valstī, tad ir jābūt ļoti piesardzīgiem, bet nedrīkstam turpināt sekot situācijai. Paldies, nākamā runātāja. Lohpīlērs kundze, pusotru minūtu. Jā, fosits. Paldies, priekšādātāji. Cienējums kolēģis un kolēģi. Mjānmas eh, valdība ir gājusi pa ceļu uz atvērtību. Tā ir piešķīrusi politisko brīvību, tā ir gan izvēr visas politiskos ieslodzītas izlaid uz brīvībā un uh, veiksmīgi ir uh, pabeigusi uh, ieroču nevietošanas uh, noliegums gan izvēr visām etniskajām grupām. Tādēļ ļoti pretrunīgi, ka pret uh, Rohingas uh, tautības uh, pārstāvjiem uh, diskriminācija pieaug un ir uh, bijusi atklāta vardarbība ar nokalinātajiem, ar uh, padzītajiem valsts iekšienē un ir uh, tāda katastrofāla situācija. Arī cilvēktiesību komitejiem, uh, uh, apakškomitejā mēs diskutējam par to un atbalstīsim rezolūciju. No vienas puses ir jāuzliek sots atbildīgajiem par šiem nemieriem, un no otras puses ir jābūt konsekvencēm visām politiskajām pārstāvjiem eh, Mjanmā ir jāatrod drosme paraudzīties, kādi iemesli ir eh, šiem uzbrukumiem un jāatrod risinājumi. Un ir absolūti nepieciešams, ka Rohingu tautības pārstāvjiem eh, perspektīvā tiktu pavērts ceļš uz valsts pilsonību. Ir jārada tiesiskais pamats, lai to varētu izdarīt. Bet valsts pilsonība ir ļoti svarīga, jo tā dod tiesības dzīvot valstī kā daudz kultūru valsts pilsoniem ar tādiem pašiem pienākumiem tiesībām. Un uh, vajadzētu valdībai pavērt šo perspektīvu, un mums vajadzētu atbalstīt viņu šajā procesā. Paldies! Thank you very much. I beg you pardon for... I... Paldies! Es um, atvainojos, ka es izmantoju savu A buriņu mazliet ātrāk nekā vajadzēja. Nākošais runātais Fiona Hola uz vienu minūti. Paldies, priekšsādētāji. Birmā ir vēl aizvien e, ilgtermiņa izaicinājumi, neraugoties uz to, ka 2011. gads nāca ar daudzām politiskām izmaiņām, bet ir vēl pārāk ātri atslābināties, it īpaši jautājumos, kas ir saistīts starp spriedzi e, muslimu un budistu kopienu vidū. Šis jautājums ir būtisks no cilvēktiesību viedokļa. Eiropā pirms 20 gadiem mēs e, var, piedzīvojām etniskos konfliktus bijušās Dienvidslāvijas eh, teritorijā un etnisko tīrīšanu. Un atbalsts Rehingi, atbalstot Rohingas musulmaņus, mēs nosūtām vēstījumu musulmaņu pasaulē, ka Eiropas Savienība ir taisnīga un objektīva. Uh, Runājot par tirzniecības preferencēm eh, ar Birmu, šis jautājums drīzumā tiks skatīts parlamentā, un es šajā sakrā gribu uzsvērt, ka visiem Birmas iedzīvotājiem ir vienādas eh, cilvēku tiesības, neatkarīgi no to reliģiskās piedarības. Paldies! Tagad EPP grupas vārdā eh, Čaba Šogurs vienu minūtu runās. Paldies, priekšsēd. Kaut gan Mjanmas eh, valdība ir vairākas būtisks solis spērušas pēdējā laikā demokratizācijas virzienā, ir redzams, ka joprojām uh, var dažādu grupu atstumtību novest eh, uh, pie asinspirts, un tieši tādēļ uh, ir ļoti svarīgs parlaments šīs dienas paziņojums, jo tas raida Mjanus valdībai skaidru vēstījumu jebkuras mazākuma tautības eh, vajāšana ir nepieņemama. Cilvēktiesības, mazākuma tautība tiesības pieder pie demokrātiskas valsts, eh, un Eiropas Savienība vēlētos redzēt Mjānmu demokrātisko valsts saimē. E, taču tas nav iespējams, kamēr etniskas vajāšanas notiek pret mazākumu tautībām. E, Mēs pastāvēsim par to tiesībām un principiem, kurus mēs prasam no visiem eh, saviem partneriem un, protams, arī no savām dalībvalstīm. Tagad sociālistu grupas vārdā Geringera de Udenbergas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! jaunas budistu sievietes izvarošanas eh, gadījums Birmā, Arhanš eh, reģionā, izraisīja veselu vardarbības vilni starp divām eh, kopienām. Un šajā sakarā Birmas prezidents noteica ārkārtas stāvokli visā valstī tiesību sargājušās struktūras eh, vai nu pasīvi visam sekoja vai neiesaistījās. Visā valstī desmitiem tūkstošu cilvēku eh, zaudēja dzīvības. Birma ir viena no valstīm, kur spriedze starp dažādām etniskām grupām ir uh, skaidri redzama. Es domāju, ka valdībai ir jārespektē savu pienākumu konkrēti garantēt. Uh, iedzīvotājiem eh, cilvēktiesību ievērošana, tāpat arī apstākļus nevalstiskām organizācijām. Šajā valstī notiek demokrātiskas pārmaiņas, bet vajadzības gadījumā, piemēram, arī sankcijas. Arvoisa puhemies. Paldies, priekšādātāji. Musulmaņi Mjanmā pieder pie visvairāk vajātajiem mazākumu tautībām pasaulē. Rajaņa tautības eh, cilvēku situācija pasliktinās nemitīgi. Kas man šajā jautājumā pārsteidz, ir tas, ka Ernstam Kim uh, šajā uh, augstu godātā un apbalvotā um, cilvēktiesība aizstāja par šo jautājumu klusē, un tas ir cilvēktiesība pārkāpums viņas pašas valstī, un ir jābūt, nu, tas ir jābūt tā, ka viņa ir autoritāte šais jautājums, viņai jāparāda vēlmi uh, iejaukties šajos jautājumos, tas risināt, lai situācija uzlabotos. Ansjukin, uh, viņa saņēma uh, Nobeļa miera prēmiju, un tieši šajā jautājumā viņš varētu kaut ko teikt. Un Eiropas Savienībai vajadzētu darīt to, ko tā ir spējīga izdarīt. Un tagad eh, Bielan kungs, nākamais runātājs. Burmas valdība ir veikusi pasākums, lai paplašinātu iedzīvotāju brīvības, taiskaitā atbrīvojot politieslodzītos, bet tav pieļauj pasākums, kas ir pilnīgi pretrunā ar cilvēktiesībām, un tas, kas notiek ar rohingu minoritāti, ir piemērs. Atsacīšanās atzīt šīs minoritātes tiesības, uzskatot šos iedzīvotājus kā bezvalstniekus vai kā bēgļus, izraisā nemieru šajā valstī, un šie nemieri ir noveduši pie eh, humanitāras krīzes, kas ir izplatus, izplatījusies visā reģionā. Ir jāveic eh, neatkarīga izmeklēšana šajā sakarā un jāveic pasākumi mierīgi eh, samierināšanās virzienā šajā valstī. Tāpat ir jāpārtrauc patvarīgās musul, eh, musulmaņu arestēšanas gadījumi Rohingu vidū, un es domāju, ka valsts struktūras piekritīs sadarboties ar ANO. Tāpat arī pilsonības eh, tiesību pārskatīšana ir eh, būtisks politisks solis, ko vajadzētu īstenot Birmas valdībai. Tāpat ir jāskata preses brīvības jautājums Žurnālistus kontrolē valdības aģentūras, tikai viens e, procents valsts iedzīvotāju ir ar piekļuvu internetam. Paldies. Nākošais runātājs Soniks. Priekšsēdētāji. Cilvēktiesību pārkāpumi Birmā atgriežas starptautiskajā darba kārtībā. iesaistītās puses, kas um, dzīvo konflikta situācijā, ir iesaistījušās vardarbības aktos, un ļoti daudz kas norāda, ka tā ir starptautiska problēma, un par to ir jārunā starptautiskā līmenī. Musulmaņi iedzīvotāji Arakanas reģiona ziemeļos, bet neraugoties uz to, ka to ir aptuveni 300 tūkstoši, tie netiek uzskatīti par birmiešiem šī iedzīvotāju grupa bēg uz Bangladešu, bet bieži tiek eh, atsūtī, nosūtīta atpakaļ uz Birmu. Tā ir cilvēku grupa, kas nepieder nevienai valstī. Viņi tiek pakļauti šantāžai, viņiem tiek atņemtas z, viņu zemes, viņi tiek piespiesti strādāt eh, militārās nometnēs Tas viss ir šo iedzīvotāju cilvēku tiesību, elementāru tiesību pārkāpšana, tā ir diskriminācija bez precedenta. Starptautiskai sabiedrība ir jāiesaistās šīs valsts reformās. Paldies! Nākamais. Nākamā runātāja Korina Kreķu. Paldies, priekšsēdētāji. Šonadēļ ir uh, jauns gadījums, kur izrādīta vardarbība etniskos piedarības uh, dēļ eh, Amerikas vēstnieks Bengāzi tika nošauts, nogalināts. Eh, viņš aizstāvēja cilvēktiesības un brīvību, bet uh, viņš kļuva par upuri šiem starp etnis, etniskajiem konfliktiem. Trīs Rohingu tautības eh, minoritātes pārstāvi tika nogalināti. <coughs> Konflikts starp budistu vairākumu un Rohingu tautības eh, minoritāti katru dienu pieaug. Mēs prasām no Mjānmas valdības, lai tā novēršos konfliktus un lai novēršos eh, konfliktus. Paldies, nākamais runātājs Karim Kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji nepārprotam. Tie ir šokējoši notikumi. Rohingas musulmaņu eh, šausmīgu vārdarbību cieši pēdējo mēnešu gaitā Mjanmā, un tas ir izraisījis reakciju. Taču nekādas reakcijas nav bijis pārsteidzošā kārtā no tā cilvēkam mēs esam tik daudz uzticējušies, lai mūsu vērtības aizstāvētu Aung San Suu Kyi esam pat viņas attēlu mūsu parlamentu uh, ēkai Briselē piestiprinājuši, un viņa ir absolūti klusē. Taču tā, tā ir viņas tauta, tā ir jūs tauta, uh, viņi ir uh, eh, noslapot, spīdzināt, bet mēs no jums dzirdam tikai klusu, mēs prasam izbeigt šo klusu, un rehabilitēt eh, šos cilvēkus, eh, atkal ielaist viņus savās mājās, varas iestādēm jāzina, ka viņiem ir jāizstāv Rohingas tauta. Prezidentam Hainsenam ir šī vēsts skaidri jāsaņem, šiem cilvēkiem jāsaņem pilsonību un viņu cilvēktiesības jāievēro. Paldies! Brīvā mikrofona uh, eh, procedūrā uzstājas Kristīna Oilande. Paldies priekšsēdētājiem! nesnie vardarbīgie, eh, vardarbīgās sadursmes starp eh, Rohingas un vairākumu tautību nav eh, unikāli gadījumi, bet tie liecina par centrālas valdības neveiksmi risināt etnisko spriedzi valsts ziemeļos. Miljoniem cilvēku noslakot vai padzīt no mājām, tas ir briesmīgi. Lai rastu ilgspējīgi risinājumi konfliktam. Mjanmas varas iestādēm jānodrošina stabilitāte reģionā un vienlīdzīgas tiesības rohingām. <clears throat> Jāpanāk izlīgums. Rohingas jāatzīst kā uh, nacionāla minoritāte, un tas būtu konstruktīva dialoga iesākums. Atvērta sabiedrība raksturo tās attieksmi pret savām minoritātēm. Vāras pārēja Mjāmā var izdoties, ja demokrātiskās reformas būs tādas, no kurām iegūs arī mazākumtautības. Paldies, Roimava Ruēda kungs. Paldies. Daži vārdi, lai atbalstītu kolēģi sacīto, tīpaši kolēģis Logbīleris sacīto. Ne valdība, ne politiska opozīcija nav nā, eh, ieņēmusi skaidru nostāju upura aizsardzībā. Mums ir jāpauž Mūsu vērtējums augstais tiem e, Birmas pilsoņiem, kuri ir snieguši savu atbalstu pluralistiskai sabiedrībai un musulmiešu dzīvotājiem. Birmas varas iestādes nedrīkst turpināt patvarīgos ārestus, un tām ir jāziņo par to, kur atrodas šie simtiem, e, simtiem aizturēto uh, Rohingas iedzīvotāju atrašanās vietas. Tāpat arī ir steidzi, steidzami tas, lai Birmas valdība sniegtu apvienotēm nācijām NVO neierobežotu pali, piekļuvi eh, humanās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem. Paldies! Eiropas komisijas vārdā vārds Vasiliju kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Vardarbība, kas izcēlās mājā starp budistu un musulmaņu kopienām Rohingas eh, apgabalā, bija traģiskas. Tā prasīja mm, daudz cilvēku dzīvību. Simt tūkstoši cilvēki tika izdzīti no mājām. Un tas eh, pēc eh, pozitīvajām pārmaiņām bija eh, atgadījums, kas viesa lielu vilšanos un lika domāt par atgriešanos pie koloniālajiem laikiem. Mūsu bažas ir atrast labāku nākotni Rohingyas apgabaliedzīvotājiem Birmā. Gadiem ilgi ir sniegts atbalsts eh, šiem bezvalstniekiem kopš 2007. gada. Aptuveni 24 miljoni eiro ir tērēti palīdzības sniegšanai. Aprīļa eh, secinājumos Eiropas Savienības ārlietu ministri atgādināja nepieciešamību pa, eh, noskaidrot juridisko statusu Rohingas iedzīvotājiem. Augstā pārsta vēl. Un e, komisija pauda, e, pauda e, un uzaicināja Eiropas Savienības sarunu grupu dialogam Eh, Birmas galvaspilsētā cilvēktiesību jautājumu apspriešanai un valdībai ir jāskata šī situācija kā iekšēja lieta, bet ir ārējas implikācijas, jo tas ietekmē mūsu visu intereses un vērtības. Tādējādi kontaktos ar valdību. Augstā pārstāve nāca klāra sekojošiem vēstījumiem. Pirmkārt, mēs sagaidām to, ka Birma rīkosies saskaņā ar startautiskiem standartiem cilvēktiesības, pilsonības un e, izturēšanās pret aizturētajiem jomām. Otrkārt, ir jāuzlabo pieeja humanās palīdzības sniegšanai tīpaši Rohingas apgabalā, kur e, šī piekļuve ir pārtraukta vardarbības dēļ. Aptuveni 60 tūkstoši cilvēku vēl aizvien dzīvo pagaidu apmetnēs ka Jako norādīja, Eiropas Savienība ir gatava sniegt palīdzību eh, visiem tiem, kurus ir ietekmējusi šī vardarbība. Valdība ir atļausi, pieļāvusi eh, vizītes uz Rahīnas apgabalu kas bija būtiski, lai noteiktu faktus un panāktu kopīgu vienošanos. Bet ir jādara vairāk, lai varētu izvairīties no negatīvas uztvers, piemēram, nodrošināt pieju vietējiem un starptautiskiem mēdīģiem. Tāpat arī valdība ir publiski paziņojusi, ka Risinājums ir jāmeklē Birmas iekšēnē. Abām kopienām ir jāmācās mierīgi līdzās pastāvēt. Neatkarīgas rahiņas izmeklēšanas komitejas, eh, komisijas izveidošana, piedāvājot ilgtermiņa risinājumus, ir solis pareizā virzienā. Komisija novembra uh, vidū šogad sniegs savu ziņojumu. Mēs ceram, ka tas uh, būs uh, publisks un ir jānovērš ja nepārtraukta kopienu eh, separācija. Ir jāintegrē abas kopienas un valdībai ir jārunā ar pilsonisko sabiedrību, lai veidotu tiltus starp kopienām kopīgas Birmas identitātes ietvaros. Paturot prātā lielo rohingu skaitu Bangladešā un situāciju ar bēgļu nometnēm, mēs ceram, ka abas valdības varēs drīzumā runāt par to, kā virzīt jautājumus tālākajā attīstībai. Paldies, priekšsēdētāji! Ir saņemts seši rezolūcija priešlikumi pēc debašu beigām par tiem balsosim. Nākamā, nākamais apspriežamais jautājums - Azerbaidžāna Rāmīla